Sāksim komisijas, komitejas darbu. Un pirmais darba kārtības punkts, vai varbūt vissvarīgākie punkti, tie ir, tas ir tie lūgumraksti saistībā ar vidas problēmu Itālijā, īpaši Kampānijā un Friaula reģionā, tad vidas problēmas Spānijā, emisijas Polijā, Madridē, arī Galīcijā, balsojums par Zalafraka ziņojumu par 2012. gadu, kā arī diskusija par 2012. gada pēcziņojumu un kolēģa Čičestera ziņojums par parlamenta vienu atrašanās vietu. Uh, ir arī izdalīti darba kārtības grozījumi, runa ir par uh, E, piekrišanu ziņojumam par Galīciju un ceļojumu uz Madridi. Balsošanas procedūra abos šajos jautājumos vēl nav pabeigta, taču tā kā ir bijušas izmaiņas, tad balsošana būs nākamajā sēdē. 17.30 pārtrauksim komitejas sēdi, jo tad būs koordinātoru sanāksme. Ja nevienam nav iebildumu pret darba kārtību, tad es varu pieņemt, ka darba kārtība ir šādā grozītā formā apstiprināta un pieņemta. Arī šajā sēdē kopā ar B pielikumu mums ir arī pielikums par lūgumu rakstiem Eh, kurus esam saņēmuši, bet kuri neatbilst reglamentam, un tādēļ tie nav iekļauti lūgumu rakstu sarakstā. Šis saraksts arī jums ir izdalīts, ja nav iebildumu pret to, tad arī to varam uzskatīt par apstiprinātu. Citu paziņojumu no manas puses nav, es neredzu arī, ka kāds cits vēlētos izteikties. Tad mēs varētu ķerties pie pirmā izskatāmā jautājuma, proti viedokļu apmaiņu par uh, vizīti Polijā, faktu vākšanas vizīti Polijā un došu vārdu kolēģim, kas vadīja šo delegāciju. Paldies, Boštināru kungs. Jā, es varu apstiprināt, ka šī pēdējā faktu vākšanas vizīte, ko man bija gods vadīt, bija varbūt visveiksmīgākā no visām, un pateikšu kādēļ. Pirmkārt, tā tika organizēta ļoti veiksmīgi, ļoti labi organizēta. Tātad, un es gribētu izmantot iespēju izteikt pateicību sekretariātam par lielisku darbu. Tiešām organizācija bija ideāla. Uh, ļoti laba sadarbība ar Eiropas parlamentu biroju Vroclavā, e, lielisks laika grafiks ar lūgumrakstu iesniedzēju un e, varas iestāžu un citu e, pušu šim tikšanās grafikam. Tātad tiešām nebija neviena punkta, kur organizatoris būtu bijis kaut neliela trūkuma. Tad nav bieži, eh, ka mums eh, sekretariāt nākas tā uzslavēt, bet tiešām šajā gadījumā tas ir vietā, un es gribētu ļoti jums pateikties Davidam un arī Džordžānai. Otrakārt, bija lieliska sadarbība arī starp deputātiem. Arī tas nav tā vienmēr. Taču man bija eh, tas gods strādāt ar Keith Taylor, mūsu godājumo kolēģi no zaļajiem, un tāpat atmosfēra, kas strādāt ar Līdiju Geringeru de Udenbergu, Udenbergu un Černiecka kungu, diviem deputātiem Līdiju no S&D un otrs no ECR grupas. Pirmais iespējas. Mums bija pietiekoši laika e, satikt visus lūgumrakstiesniedzējus, visus viņus uzklausīt. Neviens lūgumrakstiesniedzējs neviena nebija tāda, kuram nebija iespēja izteikties. Visiem bija laiks ar mums sarunāties, prezentēt savus argumentus un vēl vairāk. Mums paveicās, ka no lūgumrakstu organizācijas iesniedzēja puses bija lieliska organizācija attiecībā uz atvērto raktuvu Leģnicā. Kādēļ? Uh, Viņi PowerPoint prezentācijā bija sagatavojuši savus, argument, sagatavojuši savus argumentus, un mēs patiesībā varētu no tā mācīties, cik tas bija labi padarīts gan tehniski, gan uh, viengabalainības un organizācijas ziņā. Tad, tad lūgumās tiesniedzē bija lieliski organizēta, un tas tiešām liecina par briedumu un pilsoniskās sabiedrības Eh, labu organizētību šajā dalību valstī. Ļoti svarīgi bija arī tas, ka mums bija pietiekoši laika apmeklēt tādas vietas, kuras bija nozīmīgas, jo dažreiz no saviem stikla un alumīnija birojiem mums realitāte rādās citāda, ne tāda, kāda tā ir uz vietas atkal var teikt, ka organizācija var tikai uzslavēt. Mēs visās vietas varējām aplūkot uh, paši ar savām acīm, un tas bija ļoti labi. Visbeidzot, viss tas, par ko es tagad esmu runājis, ir ietverts, ir ietverts lieliskā. Es runāju superlatīvos, bet tiešām ne, nevelti tam tā jābūt. Uh, lieliskā ziņojumā, ko prezentēja Džordžāna, un es ceru, ka ar deputātu līdzdalību, eksoficio, bet arī citu, mums būs ļoti labs ziņojums, par ko strīdi nebūs, un tas ir eh, tiešām liels ieguldījums mūsu centienos labāk kalpot pilsoņu interesēm. Uh, Visbeidzot, pēc tikšanām ar varas iestāžu pārstāvēm mums bija ļoti dziļas sarunas ar polijas ģeologu dienestu, ar e, reģionu pārvaldnieku un citiem varas iestāžu pārstāvjiem e, pašvaldību un reģionālu līmenī, bet pirms 15 minūtēm polijas e, vēstniecība mūs informēja, ka viņi mums sniegs vēl uh, Eh, papildu informāciju par šiem diviem, eh, par šo atvērto raktuvas projektu un par um, slānekļa gāzes projektu un par kaut ko, kas joprojām ir miglātīts nedaudz un rada bažas, proti saistīts ar noteiktu eh, vēstuli, ko es tagad plašāk neiztirzāšu. Un pirms es iedziļinos detaļās, vēl es gribētu teikt to, ka šie divi deputāti plus pārējie godājumie kolēģi pieminēja, ka mēs neesam polijā nedz kā tiesneši, nedz kā izmeklētāji vai pros, prokurori. Mēs esam šeit, lai uh, paustu savu atzinību ļoti labi organizētai augsti cienījumai dalībvalstī. Es personīgi jūtos ļoti tūs polijai, ņemot vērā savu uh, personīsko vēsturi, manas valsts īpašās attiecības ar Poliju, ņemot vērā to, ka Polija izmantoja man valsti uh, poļu trindas laikā, lai patvērtos dramatiskā laikā no vajāšanām, un tieši tādēļ mēs ar visiem sarunu partneriem attiecāmies ar lielu cieņu, uh, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka nav nekādu aizspriedumu e, vai pārsteidzīgu lēmumu pirms e, mums būs noticis šis plašais dialogs ar sarunu partneriem. Un tagad es aicinu jūs visus ļoti rūpīgi iepazīties ar ziņojumu saturu. Un šis ziņojums, es ceru, tiks tikai nedaudz papildināts, grozīts. Es aicinu jūs uh, sniegt tajā savu ieguldījumu uh, draudzīgas sadarbības garā, lai parādītu, ka lūgumrakstu komiteja ir vieta, kur mēs kalpojam pilsoņu interesēm. Divi teikumi tikai par to, kas šķiet visproblemātiskākie aspekti mūsu uh, faktu izzināšanas misijā Polijā. Uh, Pirmkārt, skaidras komunikācijas trūkums starp varas iestādēm, pilsoņiem, lūgumraksta iesniedzējiem. Um, un būtisks fakts ir tāds, ka Letņicas uh, reģionā ir notikuši 12 referendi. Līdzdalība šajos referendos bija no 92 līdz 98 procentu E, iedzīvotāji. Šāda līdzlības rādītāja tas ir milzīgi daudz. Atvainojiet, saka runātājs, vairāk nekā 60% no uh, iedzīvotājiem piedalījās. Un negatīvā reakcija tātad par projektu noraidīšanu bija vairāk nekā 60%, saka e, runātājs, visos referendos. Tātad. Mm, man tāds retorisks jautājums, kā mēs varam uzticēties uh, pilsoņu iesaistīšanai valsts pārvaldes darbā, saskroties šādu realitāti. Un otrs, Keith Taylors laikam arī piekritīs, ir tas, ka attiecībā uz slānekļa gāzi ir kaut kas tāds, kas joprojām mani uh, intriģē tā ir tāda kā reliģija. Nevienam nav tiesības pacelt jautājumus par slānekļu gāzi. Tāda ir attieksme. Neviens nedrīkst nekādas šaubas izteikt. Šāda reliģiska attieksme ir pretrunā ar esošiem ES noteikumiem attiecībā uz sabiedrības iesaistīšanu, caurspīdīgumu, e, vidas ietekmes izvērtējumu, rūpīgu veikšanu un tam līdzīgi taču es atturēšos teikt ko vairāk, e, kamēr nebūs apkopota visa informācija un visiem, kas e, e, aicina sniegt ieguldījumu šajā ziņojumā, jo Vroclava ir brīnišķīga pilsēta. Varbūt būs vēl iespēja apmeklēt Dānsku, e, cerams šajā reizē nekā lūgumraksta e, komitejas pārstāvs. Viņiem ir abrīnojama administratīvā kapacitāte, administratīva kapacitāte viedā veidā izmantot ES finansējumu. Pilsēta ir pilnīgi atjaunota, lielisks startautiskā lidosta, e, apbrīnojams stadions un tam līdzīgi un tā joprojām. Es mīlu šo vietu ārkārtīgi un tādēļ ir labāk raudzīties ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu uh, uz mūsu vizītes uh, saturisko pūstu un tad pieņemt secinājumus, kad viss informācija būs apkopot. Liels paldies, arī poju valdā saka runātais, un es ceru, ka uh, nebūs nekādu strīdu par šo ziņojumu. Ok, Paldies, Bostināru kungs. Tā ir zīme, ka mūsu komiteja dažreiz var arī sasniegt savus mērķus. Paldies! Runātājs runā bez mikrofona. Tā bija laimīga diena mums. Mēs bijām tātad laikam reliģisko svētu dienā Polijā. Un tagad Teilor kungam vārds. Paldies priekšsēdē. Es gribētu pievienoties Bostināru kunga pateicībām mūsu sekretariātam un par organizāciju kopumā, kas bija tiešām lieliska. Bostināru kungs bija ļoti spējīgs eh, delegācijas vadītājs tēma man ļoti interesēja, pirms es devos ceļā uz Poliju, un laiks Vroclavā bija tiešām ļoti interesants. Patiesībā es pagarināju savu vizīti un devos uz Gdaņskas reģionu, kur es tikos ar kampaņas organizētājiem. Jūs visi eh, šķiet būsiet saņēmuši manu blogu, tas tagad ir manā mājaslapā, un tur ir divas sadaļas. Es uzdošu jautājumus, tā kā jā, mana bloga adrese e, pirmā, otrā sadaļā e, jums būs pieejama. Pirmais ir saistībā ar um, slānekļa gāzi un otrs ar uh, atvērto uh, raktu. Džodžānas darbs ir bijis lielisks. Pagājušo nedēļu mēs bijām Strasbūrā, šonadēļ es biju Austrijā, uh, nedēļas nogalē tātad vizītē, un man nebija īsti vēl uh, iespēja detalizēti iepazīties ar ziņojumu, tādēļ es pat labam varu izteikt tikai vispārīgus komentārus. Uh, arī tie nav īpašā secībā vēl. Šajā dokumentā man šķiet mums vajadzētu uh, atsaukties uz gaidāmiem komisijas ierosinājumiem par slānekļa gāzes iegūšanu, kas septembrī, oktobrī ir gaidām, aha, decembrī. Uh, Tā tad, un es domāju, ka mums būtu arī jāatsaucās uz uh, labojumiem vidas ietekmes pētījumos. Man šķiet, ka vidas ietekmes pētījumu nozīme līdz šim nav polijā pietiekošā mērā aptvērta. Uh, e, Viktors jau minēja, ka tā ir gandrīz kā reliģija, šī uh, ticība, uh, Eh, slānekļa gāzes iegūšanai es pilnīgi piekrītu. Tiešām tas ir ticības un lojaltāts valstī apliecinājums neapšaubīt nekādā veidā šo procesu. Un man sākotnē reakcija uz to bija, klau, ja tas ir tik brīnišķīgi, kādēļ tad neviens par to negrib diskutēt patiesībā par šo slānekļa gāzes iegūšanas tehnoloģiju. Um, tā tad uh, ir jādomā par ilgtermiņa atbildīgumu šiem, uh, attiecībā uz šīm vietām, kur tiks iegūts slānekļa gāze, jo saskaņā ar jaunu likumdošanu varētu šķīst, ka eh, šī atbildība ir ļoti ierobežota laikā, taču negatīvās seks varētu būt ļoti ilga vai vismaz vidēji termiņi. Uh, un attīstītājiem jau vairs nebūs šīs juridiskās atbildības par kaitējumu, kas nodarīts vidē tajā brīdī. Bolstināru kungs pieminēja uh, sārunas, uh, kas mums bija Polijā, vai konsultāciju procesu Polijā, un es priecājos, ka pati ministrija atzīst, ka četru nedēļu termiņu paredzēšana potenciālās vides ietekmes izvērtēšanai, e, slānekļa gāzes iegūšanai visai valstī ir diezgan īs, un viņi izvērtēja iespēju to pagarināt. Es domāju, ka, kā jau rekomendācijās ir teikts, jānotiek īstām konsultācijām Eh, jāiesaista tiešām sabiedrība, lai Silēzijas um, atvērtās raktos gadījumā bija eh, referendums par 50, starp 50 tūkstoši iedzīvotājiem, un rezultāts bija 95% pretestība pret šo projektu, kas diez vai ir ļoti pārsteidzoši, jo šis projekts būtu pilnīgi izdzēsis visu ceļu, slimnīcu, eh, skolas, eh, mājas, uzņēmums, visu 200 metru dziļš eh, caurums zemē. 95% pret, vienīgais pārsteigums ir, kas notiek ar šiem pāriem 5%. Varbūt viņiem šķiet, ka tā ir laba ideja, varbūt viņi saim naudai. Es biju arī uh, Eh, man darīja bažīgi tas, ka es uzzināju, ka eh, šajā teritorijā, kur ir domāts īstenot šo atvērto raktu, ir vairāk es finansētu projektu šajās teritorijās. Tā tad eh, tie ir aspekti, kas jāpatur prākā. Attiecībā uz rekomendācijām par slānekļa gāzes projektiem mani izbrīnīja nekonsekvence Polijas enerģijas stratēģijā. īpaši attiecībā uz 2020. gadu stratēģiju un uh, oglekļu samazināšanas mērķiem. Acīm redzot, tam uh, nav bijis nekāda loma šīs stratēģijas izstrādē. Atvainojiet, es tagad pazaudēju domu, sakrunātājs. Tātad oglekļa samazinājums, izmešu samazinājums, uh, uh, apsvērums ir diezgan niecīgā mērā ņemt šeit vērā. Es atminos no prezentācijas šeit komitejā par slānekļa gāzes iegušanu mums bija no Tingle centra e, iesniegums Anglijas ziemeļos, kuri mums sniedza tādus diezgan pārliecinošus faktus un statistiskos rādītājus, un es nonācu pie secinājuma, ka klimat, no klimata izmaiņas viedokļa visdrošākā vieta slānekļa gāzei ir ļoti dziļi zem zemes. Mums to nevajadzētu no zemes. Uh, Uh, izvilkt ārā un ar jebkādām cerībām, ka mēs varētu kā, uh, oglekļa izmeks šo samazināt, jo tas nenotiks. Un Tindl centra pētījumos tas diezgan klāji parādās. Es ceru, ka Polijā to varētu vairāk ņemt vērā. Tā kā es domāju, ka uh, tāds būtu rezultāts. Un tagad došu vārdu Džordžānai, bet es gribēju teikt, ka šī faktu apkopošanas vizīte bija ļoti veiksmīga. Man bija prieks tajā piedalīties. Paldies, Tēlor kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Paldies, priekšsādātāji. Ir grūti kaut ko piebilst pret pēc tik uh, lieliskām prezentācijām. Lielas paldies Bostināro kungam par viņa ieguldījumu šajā braucienā un šajā darba dokumentā. Man nav bijusi iespēja to vēl līdz galam izlasīt, bet no jūsu prezentācijas uh, saprotu, ka noteikti mēs varēsim panākt vienošanos un noslēgumā mēs uh, tad tiešām arī varēsim uh, pievērsties šīm bažām, par kurām jūs un Teilor kungs runājāt. Uh, Tātad eh, man prieks, ka šis darbs ir tik veiksmīgi noritējis. Paldies, Bostināru kungs, noslēguma vārdiem. Jā, tādā pozitīvā veidā Taylor kungs mani provocē, un tāpēc gribētu piebilst vēl tikai pāris elementus, kas uh, apraksta to vidi, kādā bijām Polijā. Šī apmeklējuma laikā bija strīds starp eh, premjerministru un uh, vides ministru. Uh, Tuska kungu un tātad vīdes ministru, premjerministrs mēģināja panākt, ka vīdes ministrs maina likumdošanu, lai tā būtu uh, draudzīgāka investīcijām slānekļa gāzē. Tātad tas bija ļoti skarbā veidā, izdariet, vai arī kāds cits jūsu vietā to izdarīs. Eh, tātad eh, tas bija tāds kā drauds, to es lasīju presē. Un tāpēc ir šis grozījuma projekts, kur uh, nevalstiskajām organizācijām ir tiesības piedalīties sabiedriskajā uh, konsultācijās, uh, ja tās ir vecāks par gadu, tad, tad tiek ierobežots, uh, uh ierobežot iespēja NVO piedalīties sabiedriskajās konsultācijās. Tad, kad mēs tikāmies ar uh, Tātad ar ģeoloģijas eh, izpētes veicējiem tad mūs informēja tikai par eh, dažādiem faktiem par uh, izpēti un nebija neviens vārds par uh, šo te eksploatācijas fāzi, kas ir viskaitīgākā, tā, kas visvairāk kaitēm var nodarīt. Un pārstāvji no Polijas ģeoloģijas izpētes centra mums teica, ka tehnoloģijas, kas gal galā tiks izmantotas Polijā, ir progresīvāka nekā tās, kas tiek tagad izmantotas ASV. Un pagājuši nedēļ Rasels kundze eh, no Chevron man eh, eh, teica, un es biju pārsteigts, un Tātad Chevron ir ļoti būtisks uh, dalībnieks šajā procesā Polijā. Tātad ir dažādi nezināmi investori, bet Chevron teica, ka viņi tur ir, un viņi bija šokēti dzirdēt, kā Polijas uh, ģeoloģiskās izpētes veicēji. Un tad uh, Mums bija tikšanās eh, vienā pilsētā. Eh, kurā ir ļoti augsti dzīves standarti, un mēs tikāmies ar vairāk kā simts lūgumrakstu iesniedzējiem un iedzīvotājiem no visa reģiona. Praktiski tie bija 127 dalībnieki, vairāk nekā televīzijas kanālu Tātad eh, mūsu brauciena laikā bija eh, tātad eh, ziņojumi par mums televīzijas kanālos. Un visi komentāri bija pozitīvi, kas parāda, ka ir dramatiska nepieciešamība veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem par reālām lietām, reālām problēmām un nevis par propagandu, par Chevron, piemēram, godīgi runājot. Un visbeidzot, Pārstāvji no Polijas ģeoloģijas izpētes centra mums teica, ka uh, Polijas valdība iebilst uh, pret jebkādiem uh, grozījumiem izpētes procesā, kas būtu saistīts ar slānekļa gāzi iegūst problēmām un, uh, ja būtu jāpieņem jauna likumdošana par slānekļa gāzi. Un saliekot šos puzles gabaliņus kopā, tas parāda, kāda ir šī aina, un tā ir uh, satraucošāka nekā, ja mēs skatām šos uh, faktus atsevišķi. Ar to arī noslēgšu, un vēlreiz paldies uh, Valences kungam. Un uh, es domāju, šis apmeklējums rāda, ka mēs uh, pozitīvā un uh, sadarbības veidā varam spēlēt būtisku lomu pilsoņiem Eiropā. Un vēl vairāk varat izlasīt mūsu ziņojumā. Paldies! Es ceru, ka tas ir labs piemērs arī nākotnes uh, braucieniem. Tad šo punktu ieliksim nākamās sesijas darba kārtībā un noslēdzam šodienas debatas. Nākamais punkts uh, darba kārtībā ir uh, lūguma raksti 5. un 6. punktā. Skatīsim tos kopā jo tas ir viens un tas pats lūgumraksts patiesībā. Piektajā punktā minētais lūgumraksts ir iesniegts, uh, to ir iesniegusi vesela kustība un nevis individuāli pilsoņi. Bet uh, lūgumraksts iesniedzējs no sastā punkta ir ieradies. Un tagad došu vārdu pirmajam no diviem, kas ir klāt attiecībā uz šo lūgumu rakstu, un jums ir vārds uz piecām minūtēm, lūdzu. Parla è un parroco della Chiesa Cattolica in provincia di Napoli, Caivano. Un... Dāmas un kungi, es esmu uh, mācītājs uh, vietā, kas ir kļuvusi bēdīgi slavena. Visā Neapaulas eh, provincē un eh, Kazertā jau gadiem norisinās eh, vesela drāma, par kur diemžēl visi klusē. Un šajās pēdējos laikos pēc kampaņas plašsaziņas līdzekļos beidzot cilvēki vairāk sāk par šo lietu runāt. Ir svarīgi, lai jūs saprastu, ka Visā šajā uh, lietā ir iesaistīta kamora, korumpēti, negodīgi uzņēmumi un cilvēki. Un uh, tas, ko mēs šeit uh, redzam, ir brīnišķīga ainava, kas tiek izpostīta, jo tur tiek izgāsts miljoniem tonu industriālo atkritumu. Un šie atkritumi ir, eh, tiek vai nu sadedzināti, eh, un rodas šie slavenie toksiskie dūmi. Tas var izskatīties dīvaini, un patiesībā tas ir dīvaini, uh, un mēs esam uh, sadarbojušies uh, šie te, tātad mācītāji kopā ar iedzīvotājiem, ģimenēm, un mēs visi uh, saprotam, ka pēdējos gados uh, ir uh, pieaudzis uh, skaits vēža gadījumu ziņā, ir strauji pieaudzis saslimušo skaits, un tūkstošiem cilvēku tiek eh, apglabāti kapsētās pirms pienāk viņa laiks, un man ir ļoti žēl, ka man tas ir jāsaka, bet um, neticu šobrīd nevienam, kas saka, ka varētu šo lietu atrisināt. Ko mēs darām? Mēs cenšamies eh, stāstīt par šīm problēmām, un mēs esam šeit ieradušies ar ļoti uh, smagu sirdi, mēs esam pilnīgā izmisumā. Un eh, Maconija kungs šeit bija pirms gada, un to uh, eh, daudzi um, teica mums, uh, lai Eiropa mums palīdzētu. Dāmas un kungi, ko mēs šeit konstatējam, mūsu zeme tiek piesārņota, tā tiek dedzināta, Tā ir mūsu zeme, un mūsu zeme kļūst par mūsu ienaidnieku. Hektāriem um, mežu un uh, lauksaimniecības zemes ir vienkārši sagandēta. Tomāti kādreiz tika audzēti, sparģeļi, ko mēs varējām uh, sūtīt uz Romu, un tagad visa šī zeme ir piesārņota, un tur neko nevar audzēt. Uh, esmu bijis iesaistīts arī uh, š, kampaņā, uh, lai par to stāstītu uh, plašsaziņas līdzekļiem, un to nevar pieļaut, un ir jāpanāk kaut kāds progress šī jautājuma risināšanā. Ir lieki teikt, ka pašvaldības ir tieši par to at atbildīgas, piemēram, pašvaldību priekšsēdētāji. Viņi Uh, jau ilgu laiku saka, ka viņiem nav spēka un pilnvaru cīnīties ar šo problēmu. Divus miljonus kubikmetru toksisko industriālo atkritumu ir izgāsts mūsu reģionā. Tie ir atkritumi, kas tiek vienkārši uh, aizvesti uz šiem uh, lauku teritorijām, ko uzņēmumi uh, izgāž un eh, daudzi uzņēmumi um, no šiem atkritumiem atbrīvojas, eh, nemaksājot nodokļus. Ir izveidota vesela sistēma, kā viņi to dara. Un um, tas ir kaut kas, ko mūsu reģiona iedzīvotāji vairs nevar paciest. Lūdzu, pieņemiet mūsu aicinājumu, mūsu lūgumu priekšādātais kundze mūsu reģionā vairs nav iespējams dzīvot. Katoļu baznīca arī daļēji cenšas palīdzēt, mēs uzklausām mūsu iedzīvotājus. Un uh, mēs uh, arī saņēmām Neapols kardināla parakstu mūsu lūgumrakstam pagājušajā gadā. Šovakar mēs atgriezīsimies mājās, kuras pametām šorīt, un es ceru, ka mums izdosies panākt, ka mūs sadzird, mēs jums ticam, mēs jums uzticamies, un šajā komitejā es kā mācītājs eh, jūtu, ka šeit ir eh, tāda dvēsele Un man pat ir grūti izskaidrot, eh, kā tas ir dzīvot šajā reģionā, kā jūtas cilvēki, kas eh, cieš no šīm problēmām. Es eh, ticu, ka cerība vēl ir, ka kaut ko var šeit darīt, kaut kā var šīs problēmas risināt. ir teikts daudz kas pozitīvs, un es par to esmu do, daudz domājis. Lūdzu. Lūdzu. Um, samaziniet pēc iespējas attālumu starp jums un šiem cilvēkiem, kas cieši Itālijā, izprotiet viņu problēmas. Šie reģioni ir piesārņoti, saindēti mēs tagad izējot no mājām visu laiku satraucamies, arī domājam par vēzi un uh, iespēju saslimt. To mums ir jāzina, kura zeme tad uh, ir piesārņot un kura nav, jo cilvēkiem ir jāturpina nodarboties ar lauksaimniecību, audzēt kaut ko uz šīs zemes. Uh, Mums ir jānobloķē tas, kas nāk no ziemeļiem, mums ir jānodrošina, lai šo mūsu zemi nesaindētu šie toksiskie atkritumi. Um, mūsu zeme ir izpostīta, un man ir jāspēj atgriezties mājās un pateikt kaut ko pozitīvu. Dāmas un kungi, mana reģiona cilvēki, jo īpaši Neapels un Kasertas cilvēki, aicina jūs mums palīdzēt. Paldies, paldies par atbalstu. Paldies, Marcēls kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un paldies, ka ļāvāt man izteikties. Gribētu atgriezties pie tā, ko Maricija teica Šis ir aicinājums eh, visai Eiropas eh, kopienai pievērst uzmanību tam, kas notiek. Ne tikai runājot par šo industriālo atkritumu ražošanu un rašanos, bet uh, jādomā, kā Eiropā tiek uh, pārstrādāti šāda veida atkritumi. 40 miljoni tonu atkritumu un 30 miljonu tonu eh, pilsētvidas atkritumu, un mums ir kaut kā ar to jātiek galā. Tā ir mana valsts, mana zeme, un ko mēs tagad redzam, mēs redzam, ka tas ir kauna traips. Mums ir jānodrošina pienācīga atkrituma pārstrāde, iznīcināšana vai apglabāšana Mūsu valstī ir radusies Eiropas civilizācija, un ko mēs tagad redzam, industriālie atkritumi, kas tiek uh, vienkārši kaut kur nogrūst, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. 30 miljonu tonnas uh, industriālo atkritumu, kas vienkārši brīvi tiek vesti, kur vien katram ienāk prātā. Dāmas un kungi, lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, kas notiek. Mūsu valstī tiešām ir uh, daudz uh, gadījumu, kad ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un uh, tas var, varētu būt apmēram 30% apmērā. Un kas tad mums galu galā sagaida? Tie ir 30-35 miljonu tonu industriālo atkritumu uh, gadā, kas tiek uh, kaut kur vienkārši uh, nogrūsti, nevis eh, legālā veidā utilizēti. Civilizācijas šūpulis eh, mūsu valsts, tajā ir arheoloģiskie izrakumi Pompejas, eh, atradnes un citi, un jāatgādina priekšsādātais kundze, kā pirms gada bija Eh, tā sauktā karuseļa procedūra, kas nodemonstrēja, kas eh, notiek. Tie bija vienīgie cilvēki, kas veica šos eh, izrakumus. Un tika veikti dažādi būtiski arheoloģiski uh, izrakumi, un tagad šī zeme, mana dzimtene, tiek uh, saindēta, piesārņota. Mana dzimtene, kurā tika gūtas viens no svarīgākajām uzvarām antīkajā vēsturē. Tagad mēs redzam, ka mēs esam pilnīgi bezspēcīgi. Mēs nespējam nodrošināt uh, to, lai cilvēkiem būtu uh, pienācīgas darba vietas, ka tiek uh, pienācīgi utilizēti atkritumi. Mēs jums esam atveduši dažādus dokumentus, tie jums ir pieejami. Mēs aicinām Eiropas kopienu uh, vērst pēc iespējas lielāku uzmanību uz mūsu īstenoto kampaņu. Nedomāju, ka jūs atradīsiet kādu citu reģionu Eiropā, kur var vienkārši izgāzt uh, atkritumus, kas nav pietiekami pienācīgi tātad sašķiroti un apstrādāti, lai tos uh, apglabātu, ja pārstrādātu. Un uh, 30 uh, gados uh, mēs uh, esam redzējuši situāciju, kurā um, sadzīves atkritumi netiek pienācīgi uh, Uh, apsaimniekoti. Nav pienācīgas uh, iekārtas, kur varētu pārstrādāt vai apglabāt šos atkritumus. Arī asbests šeit ir jāmin. Asbests tiek uh, tātad uh, uh izņemts no mašīnām un tas vienkārši saindē mūsu provinci, jo uh, nav pienācīga, pienācīgu iekārtu, kur tiktu pārstrādāt šie uh, indīgie atkritumi. Tātad mums ir uh, nepieciešama pienācīga industriālo atkritumu apsaimniekošana Eiropā, jo mēs esam piemērs tam, kas var notikt, ja mēs neuzmanāmies. Mēs saskaramies ar milzīgām atkritumu plūsmām mūsu reģionā, kas vienkārši tiek izgāstas un jābūt uh, ļoti uzmanīgiem, runājot par industriālajiem atkritumiem. Un ir svarīgi, raugoties uz sadzīves atkritumiem, kur apjoms ir milzīgs, mums arī ir jābūt uzmanīgiem ne tikai attiecībā uz šo atkritumu pārstrādi, bet jādomā arī par rūpniecības atkritumiem, kā to jau uzsvēru mūsu reģiona cilvēki tiešām nopietni cieš, cieš viņu veselība, rūpniecisko atkritumu nevreizes apsaimniekošanas rezultātā. Un ko mēs cenšamies pateikt? Vietējās un reģionālās pašvaldības tām ir jāstrādā labāk, tām ir nepieciešami resursi, lai veiktu toksikoloģiskos pētījumus mūsu pilsoņiem. Uh, un jāveic arī epildumoloģiskie pētījumi, jo mēs joprojām nesam spējuši um, izklāstīt visiem cilvēkiem uh, to, cik uh, ka katastrofālā situācijā mēs atrodamies. Politiķiem ir jāstrādā pienācīgi, mums ir jāspēj dot kaut kādas cerības mūsu pilsoņiem, un es aicinu jūs no visas sirds uh, Uh, pievērst pienācīgu uzmanību šim jautājumam un nepieļaut to, ka šie rūpnieciskie atkritumi uh, ceļo pa visu Eiropu un ka cilvēki uz to rēķinu iedzīvojas. Cilvēki tiešām būtiski cieš un uh, mēs redzam, ka ir tik vienkārši uh, Eh, saindēt eh, cilvēkus eh, Eiropā, tas pat ir vienkāršāk nekā pieķert nodokļu nemaksātājus un narkotiku kontrabandistus. Un tā ir situācija, kuru mēs nedrīkstam akceptēt. Liels paldies! Un tagad vārds doktoram Angarāno komisijas vārdā lūdzu. Kampaņām. Paldies, mēs joprojām uzraugam situāciju šī reģionā katrā ziņā eh, arī jau atvērtās pārkāpuma procedūras ietvaros. 20. jūnijā komisija pieņēma lēmumu jau otro reizi uh, iesūdzēt val, Itālijas valdību Eiropas tiesā un balstoties uz informāciju, ko esam saņēmuši no attiecīgā Itālijas reģiona, mēs esam uh, norādījuši, ka nav pieņemti nepieciešamie pasākumi, lai saprātīgā laika posmā nodrošinātu uh, tās procedūras, ko ir nepieciešams īstenot. Tālāk par šo konkrēto jautājumu par uh, atkritumu nelikumīgu izgu, izgāšanu, īpaši par uh, rūpniecisko atkritumu izgāšanu. Un it īpaši domājot par šiem divām vietām, kas tika minēts, un mēs esam sazinājušies ar vietējām varas iestādēm. Šis jautājums mums ir labi zināms, un mēs esam aicinājuši Nacionālās varas iestādes nodrošināt, ka tiek veikta attiecīga un pareiza uzraudzība situācijai kampanijā un uh, lai tiktu novērsta nākotnē eh, nelikumīga atkrituma dedzināšana. Saskaņā ar informāciju, ko esam saņēmuši no Itālijas vāras iestādēm 2012. gada oktobrī, notika koordinācija starp centrālo līmeni un pašvaldību līmeni kampānijā, un to atbalstīja arī zaļo kustība. Tā visa rezultātā Eh, tiks nodrošināts eh, labāks eh, uzraudzības līmenis šī reģionā, tā kā konkrēti soļi ir spērti. Mēs redzam, ka ir arī konkrēts apsūdzības izvirsītas saistībā ar atkritumu nelikumīgu izgārašanu, tīpaši Kazertā un Neapolē. Tālāk par uh, pareizu rūpniecisko atkritumu ārpusaimniekošanu kampānijas reģionā. Arī šeit komisija ir izdarījusi spiedienu uz vietējām varas iestādēm, lai tās pieņemtu īpašus un attiecīgus atkritumu apsaimniekošanas plānus 2012. gadā. Eh, Pilsētu vidas eh, atkritumu apsaimniekošanas plāns tika izstrādāts un ir izstrādāts arī eh, plānu projekts īpašu atkritumu apsaimniekošanai. Nesen komisija aicināja Itālijas varas iestādes sniegt informāciju komisijai par šo plānu, par šī īpašā plāna pieņemšanu, jo tas tika pieņemts 2012. gada janvārī. Un par īpašo atkritumu apsaimniekošanu šis plāns vēl nav pieņemts, un tādēļ mēs aicinām Itālijas iestādes Eh, sniegt mums visjaunāko informāciju un pieņem šo plānu pēc iespējas ātrāk. Paldies, Organ kungs! Paldies, izteikšos dāņu valodā. Iesākumā vēlos teikt paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi ieradās mūsu komitejā. Šis stāsts nav jauns, mēs jau gadiem ilgi klausāmies par šo nožēlojamo situāciju, un kad mēs devāmies vizītē uz Neapoli, es pat neatceros, pirms cik ilga laika tas bija, mēs tur tikāmies ar lūgumrakstu sagatavotājiem. Šī vizīte bija ļoti īsa, bet uh, iespējas bija ļoti labs uh, šī rīta sanāksmē, kur mēs redzējām uh, ļoti daudz cilvēkus, kas stāstīja par šo situāciju, un šīs sanāksmes beigās mēs apzināmies, ka problēmas ir milzīgas. Bet ir viena laba lieta arī šī pilsētā, tad Neapolē ir iniciatīvas, kas ir īstenotas, atkritumu savākšana atsevišķās vietās, savākšanas sistēmas, kur atkritumi netika pilnībā dedzināti, tie tika šķiroti. Un dažas no šīm kategorijām varētu uzticēt kaimiņu pilsētām. Visnegatīvākais, ko mēs uzzinājām šīs viesības laikā, ir tas, ka nav iespējams atrast atbildīgo par šo situāciju. Romā mēs tikāmies ar ministru un mēs jautājām, kurš ir atbildīgs par šo situāciju. Un tas bija pilnīgi bezjēdzīgi. Visu laiku tas tika mētāts kā karsts kartupels, vai tas bija attiecināts uz mēriem vai uz vietējā reģiona vidas ministru. Uh, Uh, kurš savukārt teica, ka viņam vajag apvienot 550 mērus no šī reģiona, lai pieņemtu lēmumu. Nu, ja ir tāda procedūra, tad Itālijai nav cerība vienkārši atrisināt šo problēmu. Ir nepieciešama administratīva reforma, lai būtu iespējams uh, atrast atbildīgo par situāciju, citādāk šī situācija neatrisināsies. Iespējams, ka Itālija ir ļoti lepna par šo decentralizēto uh, struktūru, kur katrs savā reģionā var pieņemt lēmumus, bet mēs redzam, ka tam ir ļoti dramatiskas sekas. Vēlos teikt arī komisijai, mēs ar šo dokumentu esam strādājuši ļoti ilgi, mēs redzam, cik liels un smags sekas ir šai situācijai. Un pirmo reizi, kad mēs tur bijām, es un Jānis Kungs un vēl citi kolēģi, nu mēs dzirdējām šie atkritumi ir, ves, tie ir bīstami, tiek vesni uz ziemeļ Itālijas, un mafijas organizācijas uh, pārvadā šos atkritumus un pat nav skaidrs, uz kurien viņi tos ved un kur tos izgāž. Ir pat uh, informācija, ka tie tiek vienkārši izgāzti jūrā. Un iespējams, ka arī daļa no šiem atkritumiem tiek dedzināta. Un mēs nevaram tā turpināt visu laiku atkārtot, ka tā ir reģionāla atbildība, ka mums ir tas uh, jāuztic vietējām varas iestādēm, bet ir pilnīgi skaidrs, ka eh, iedzīvotāji ļoti smagi cieši tādēļ, ka tiek nepareizi apsaimniekot atkritumi. Un, manuprāt, šī reģionā, tāpat kā jebkurā citā reģionā Eiropā, ir ļoti liels iespējas. Runājot ar eh, vietējiem iedzīvotājiem, mēs redzam, ka ir ļoti daudz labu lietu. Šie cilvēki vēlas uzņemties atbildību par eh, radītajiem atkritumiem. Uh, bet kamēr šis jautājums ir neatbildības miglā tīts, mēs neko daudz nevaram darīt. Pat vietējie mēri, viņiem nav pilnvaru apsakot izmešanas vietas, jo tās apsargā armija vai vēl kādi citi spēki. Mums ir nopietnāk jāskatās uz šīm problēmām Nu, no komisijas mēs dzirdam jau vieras to, ja mēs esam noraizējušies, esam uzsākuši pārkam procedūru, un tur Eiropas tiesa, un tur, un mēs kaut ko darīsim, un kaut kas būs, un tā, un tā, un tas ir viss, ko mēs dzirdam, un galu galā nekas nenotiek. Nekas nenotiek uz vietas, kur šī problēma ir visakūtākā. Ir konkrēti iemesli, kādēļ šāda situācija ir radusies. Un uh, mēs redzam, ka ir iespējams progress, kā mēs to novērojam Neapolē. Es ceru, ka tā sistēma, ko viņi ievies, joprojām ir spēkā. Un tolaik tā bija ļoti trausla, tādēļ ceru, ka tā ir izdzīvojusi un pilnveidota. Lūk, tās ir struktūras, kuras ir nepieciešams stiprināt. Ir ļoti nomācoši šeit uh, Eiropas parlamentā vienkārši sēdēt, un lai arī oficiāli mēs nesam atbildīgi par ap, atkritumu apsaimniekošanu Itālijā, mēs tomēr esam atbildīgi par šiem jautājumiem, jo lūguma raksti tiek iesniegt mums, un tās jau nav vienītās, vienīgās problēmas, lai arī tās ir ļoti dramatiskas. Ir bīstam atkritumi, protams, bet ir arī veseli kalni tā dēvēto ekoloģisko atkritumu, To ir ļoti daudz šī reģionā, un ja to sāks dedzināt tādos nelabvēlīgos apstākļos, kādus mēs novērojam, nu, tad šis reģions nebūs tas patīkamākais, kur dzīvot par spīti tam, ka tas ir ļoti skaists. Paldies! Sināru kungs lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Jā, protams, saka runātājs. Ja Bosināra kungs piekrīt. Jā, man jādodas uz balsošanu lauksainiecības komitejā. Paldies, Viktor, un paldies, protams, priekšsēdētājs kundze. Situācija, protams, ir tiešām nomācoša un satraucoša. Uh, Un jāsaka, ka komisija ir tiešām veikusi savus mājas darbus, ir uzsākta līguma pārkāpuma procedūra, bet galvenā problēma, protams, ir tā, ka Jā, ir pārkāpuma procedūra, ir piedāvāta uh, līdzekļi reģionam, kas daļai ir bloķēti, tātad, lai izveidotu saprātīgu sistēmu atkritumu utilizācijai, bet izskatās, ka tur uh, ar nelegālu atkritumu apsaimniekošanu var nopelnīt vairāk naudas, uh, un tas nāk par sliktu reģionam un cilvēkiem, un tas ir tas satraucošais. Uh, Es arī savus uh, cerības esmu ļoti pazeminājis, es uh, arī konstatēju Neapolē uzlabojumus, mēs toreiz bijām šajā vizītē, un toreiz uh, tiešām mēs uzsvērām, ka ir uzlabojumi, īpaši par saimnieciskiem atkritumiem, ka tur ir tāda sistēma izveidot, kas ir laba. Ar rūpniecības atkritumiem arī tur nebija rasts risinājums, un vēl joprojām nav rasts risinājums. Lūkumraksti ir jāpatur atvērti, un noteikti Itālijas valdībai mums vēl jāuzdod pāris jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Toreiz jau es to uh, sapratu, tā tad ir uh, atkrituma poligons, un uh, cilvēki teica, ka šeit ieplūst indīgas vielas ūdenī, un, de, un šī atkrituma poligona uh, Um, īpašnieks, te, īpašnieks teikt, ka tā nav. Un tad mēs jautājām, vai viņi to ir pārbaudījuši, un viņi teica, ka nē. Un lūguma raksta iesniedzēja jau uzsvēra, ka caurskatāmība ir ļoti būtiska. Ir jāzina, kur tad uh, augsnē ir indīgas vielas. Tas vispirms ir jāpārbauda un uh, jākonstatē. Nevar jau teikt, ka viss ir kārtībā vai ka viss ir saindēts. Ir uh, jākonstatē, kas tad ir. Ir pietiekam daudz uh, mūsdienīgu zinātnisku metožu, lai to konstatētu un uh, mēs arī bijām šajās te eko uh, poligonos. Margaret arī tur bija klāt, bija milzīgi atkrituma poligoni, un tad jautājums uh, bija, vai te kaut kas notiek, uh, uz to mums neviens zinātniski nevar atbildēt. Vai augsnē ir indīgas vielas, vai ir piesārņota vīde, vai tiek piesārņot pārtiks produkti, vai kaut kas ir pamanīts. Uh, saistībā ar uh, iedzīvotāju saslimstības līmeni, piemēram, tātad caurskatāmība beidzot ir jānodrošina, un tā ir centrālā valdība, kam tas būtu jādara, un tam būtu jāparedz arī līdzekļi. Un otrā lieta, kas ir tikpat svarīga, izsekojamība attiecībā uz rūpniecības atkritumiem. Tur arī, tur es saprotu mērus, pašvaldību priekšsēdētājs, viņiem vienkārši tas ir pārāk liels uzdevums. Tātad eh, viņiem ir jāapsaimnieko savi atkritumi savā reģionā un eh, to. Eh, tātad pa vidu tam visam ir augsti specializēts un organizētas bandas, un šie pašvaldību priekšādētāji pat nemana, ka viņi tiek vēsti ap stūri. Un vietējās iestādes toreiz teica, ka mēs veicām zinām analīzi, un apmēram trešdaļa rūpniecības atkritumu Itālijā vienkārši pazūd. Uh, to var izrēķināt. Ir eh, tātad rūpniecības eh, reģioni, eh, kas rāda atkritumus, un tad pēc certifikātiem var aplēst, cik tad pazūd apmēram trešdaļa. Tie ir tikai minējumi, protams, kur tad tas viss paliek. Tātad pirmā prasība caurskatāmība, otrkārt rūpniecības atkrituma izsakojamība. Uh, Tātad visi, kas eh, ražo eh, rūpnieciskos atkritumus, viņiem ar eh, certifikātiem ir jāpierāda, kā viņi šos atkritumus ir iznīcinājuši. To mēs jau pirms pāris gadiem jau prasījām, un tagad priekšstādātais kundze, es nezinu, vai mums vajadzētu vēlreiz vēsties pie reģiona vai pie vides ministra. Es vienkārši konstatēju, ka abās šajās problēmās, ko es tikko nosaucu, tie ir pašvaldību priekšsēdētāji un reģioni vienkārši netiek galā ar šo uzņēmumu uzdevumu. Viņiem ir vajadzīgs atbalsts no komisijas, komisija jau ir uzsākusi pārkāpumu procedūru, bet, to es teikšu vēlreiz, tie, kas nodarbojas ar kriminālām aktivitātēm un tādējādi pelna naudu, viņi neinteresējas par eh, šo pārkāpumu procedūru, un tāpēc mums ir jāsniedz atbalsts arī reģioniem. Un šie jā, abi jautājumi ir jāatrisina, jo galu galā mēs taču visi to redzējām. Tas ir uh, vēsturisks reģions, vēsturiska ainava, kas tiek, uh, starp citu, iznīcināta, un tiek iznīcināta arī cilvēki, kas tur dzīvo. Tas ir pilnīgi bezatbildīgi, un mēs esam diezgan bezpalīdzīgi šajā situācijā, un tāpēc mums pēc iespējas drīzāk ir jārunā ar valdību, lai atrisinātu vismaz smagākās problēmas sākumā. Paldies! Paldies, Jārkungs, tagad Bostināro kungs. Paldies, prezidente! Paldies! priekšētā, es vēlos izteikt rumāņu valodā. Tad to vismaz daļai sapratīs abi lūgumrakstu sagatavotāji no Itālijas. Diskutăm astăzi și vă mulțumesc pentru... Paldies, priekšsēdētāji, paldies jums par atbalstu šim lūgumrakstam, un tas parāda ļoti precīzi, kas var notikt ja sistemātiski uh, kāda Eiropas Savienības dalība valsts vienkārši ignorē Eiropas Savienības likumdošanu un arī nacionālos likumus, jo uh, tie ir uh, pastāvīgi uh, noteikumu pārkāpumi. Tas ir mans uh, secinājums, jo tas, kāpēc tas tā notiek, kopš mēs runājam par lūgumrakstiem Itālijā, tādu tiešām ir daudz un ir pat mainījušās trīs valdības - Berlusconi, Monti un tagad Leta, e, kamēr mēs skatām šos līgumrakstus. Tagad ir 2013. gads un šodien mēs runājam par jaunu dimensiju, kas varbūt ir pat vēl satraucošāk, proti mēs runājam par par atkritumu apsaimniekošanu, jeb utilizāciju nelegālā veidā. Un eh, tādējādi tiek pārkāpta Eiropas likumdošana. Un šoreiz eh, te ir runa par rūpniecības atkritumiem. Tiek uh, ignorēta direktīva, un tas ir tiešām katastrofāli. Vienīgais, kas man nāk prātā, uh, kas man ienāca prātā, tad, kad uh, es uzklausīju lūgumrakstu iesniedzējus, ir tas, ka uh, Cicero uh, runa senātā un runātājs citē latīniski, ir uh, vienkārši jāuzdod jautājums, cik ilgi Itālijas iestādes to vēl pieļaus. Uh, un cik ilgi tiks eh, pārbaudīta Eiropas komisijas pacietība un cik ilgi Eiropas komisija izturēs pirms eh, tā pieņems vēl striktākus pasākumus pret šo valsti. Pēc šīs pārkāpuma procedūras, kas eh, šādi un tad tiek piemērota, bet tik un tā nekas nemainās, kā jau Jāra kungs teica un abi lūgumrakstu iesniedzēji teica, ka uh, Šeit ir problēma, kas neskar tikai Itāliju, un tas attiecas uz atkritumu uh, izcelsmes izsakojamību, jo īpaši attiecībā uz rūpniecības atkritumiem mēs runājam par pārtiks produktu izcelsmes izsakojamību, bet, un tas ir ļoti labi, bet attiecībā uz atkritumiem mums nav šāda mehānisma, un tas ir pat. Uh, mm <clears throat> Eh, katastrofālāk, un es kā rumānis zinu, ka daļa Itālijas atkritumu nonāk Rumānijā. Un tad, kad mēs uzdodam jautājumu eh, Itālijas vai pat Rumānijas eh, iestādēm, kas ir tikpat efektīvas pēdiņās kā mūsu itāļu draugi, tad neviens nezina, no kurienes tas viss nāk, un tas nozīmē, ka mēs saskaramies šeit ar pilnīgu haosu. Uh, Tā jau nav Eiropas Savienība, kur tiek eh, ievērot noteikumi un standarti. Tas ir pilnīgs haus, un tas tiešām eh, ir kaut kas, kas mums, par ko mums būtu jāsatraucas. Es centīšos eh, sniegt atbildu uz savu jautājumu. Mums vajadzētu vispirms lemt par šī lūgumraksta paturēšanu atvērtu. Uh, Tas ir noteikti nepieciešams. Otrakārt, šodien eh, tas tika teikts, un tā nav pirmā reize, kad es to dzirdu, ka mafija un organizētās noziedzības struktūras um, strādā ar atkritumiem, ka ir iesaistīti šajā atkrituma biznesā. To es gribētu Krim komitejai nosūtīt tālāk, jo šī komiteja joprojām darbojas. Uh, un strādā pie organizētās noziedzības jautājumiem, ne tikai par mafijas jautājumiem, un varbūt, ka viņi mums varētu sniegt kaut kādu palīdzību, varbūt, ka viņi var darīt vairāk nekā mēs, lai mēs eh, varētu atklāt šīs problēmas eh, neredzamos seju, tātad patiesos eh, vainīgos visā šajā ķēdītē. Un visbeidzot, priekšādātājas kundze, es gribētu jūs lūgt lai mēs eh, vēlreiz eh, raidām tādu spēcīgu signālu Itālijas valdībai, ka šī problēma tiešām ir ļoti smaga un katastrofāla. Un man kā Rumānim atkal jāsaka, ka mūsu vēsture un Rumānijas eh, nācijas dzimšana ir cieši saistīta ar Romu, uh, Un šeit mēs nerunājam par problēmām, kas notiek Āfrikā vai Latīņamerikā vai kādā valstī, kas eh, pēc 2004. gada iestājās Eiropas Savienībā, bet eh, vienā no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Un tie pilsoņi, kas eh, aizvien vēršas pie mums no Itālijas, lai mēs, kas sēžam šajos ziloņkāļu torņos, uh, mēs viņiem dot vairāk naudas, viņi, nē, viņi to neprasa, viņi prasa, lai mēs viņus uzklausām, viņa vēlas uh, labākus veselības aprūpas pakalpojumus, un viņi vēlas, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Viņi vēlas atbildi no Eiropas uh, valdības un uh, un uh, valdībai vajadzētu rīkoties atbildīgi. Pat, ja šī ir sasāpējusi problēma, mums ir jārod uh, uh risinājums šai smagajai problēmai. Un uh, mēs redzam, ka šī ir valsts, kurās, kurā ir zudušas cerības, Un eh, šādas problēmas, diemžēl, mēs konstatējam arī Eiropā. Tad Zanoni. Paldies, nākamais runātais Zanoni kungs. Paldies, priekšsētāji. Izteikšos itāļu valodā. Kā jau teica lūgunok sagatavotāji un arī citi kolēģi, šī situācija ir tāda, ka tiek pastāvīgi pārkāpti standarti un noteikumi. Un pēdējā laikā nav panākts ievērojams uzlabojums. Viens no iemesliem, kādēļ radusies šāda situācija, ir patreizējā uzraudzības sistēma. Vienlaikus eh, vainīgi arī patreizējā Eiropas Savienības eh, izmantotā sistēma uzsākot pārkāpumu procedūras. Uh, tā ir pārāk uh, ilgstoša. Un šīs sistēmas nav pārāk iedarbīgas. Tās nespēja atrisināt šādas situācijas, un to mēs redzam, jo komisija ir vairāk kārt runājusi ar vietējām pašvaldībām, uh, bet eh, situācija īpaši nav mainījusies, kā jau kolēģi teica, eh, atkritumi joprojām tiek izgāsti nelikumīgi. Es pārstāvu Itālijas ziemeļu reģionu. Un arī manā reģionā mēs uh, redzam, ka no citiem reģioniem tiek ievesti atkritumi. Manuprāt, ir jāmaina šī neefektīvā sistēma. Komisējiem parlamentam jāapzinās, ka tas ir nepieciešams. Tāpat domāju, ka ir nepieciešama uzraudzības sistēma, kas ir apvienot vairākas valstis. Mums ir nepieciešama tāda kā Eiropas Savienības vidas policija. Un vēl viena ievērojama problēma, kas arī radījusi šo situāciju, ir tāda, ka Itālija mēs neizmantojam principu, ka piesāņotājs maksā, jo Itālijai nav iespējams noskaidrot, kurš ir atbildīgs. ja kāds ir atbildīgs par uh, piesārņojumu un ir spiests par to maksāt, nu tad šādas situācijas visticamāk uh, neizveidotos. Bet uh, uh, Itālijā šī atbildība vienmēr tiek novēlta uz kādu citu. Mums ir nepieciešami nosacījumi Eiropas Savienības līmenī, kas palīdzētu dalību valstīm, kurām pašām nav nepieciešamo resursu, lai šādas situācijas risinātu, vai kurām ir šie resursi, bet tās tā, tos neizmanto. Nu, jebkurā gadījumā jānodrošina, ka tiek īstenots piesaņotais maksā princips. Ja es salīdzinu savu reģionu ar kampānijas reģionu, protams, situācijas ir atšķirīgas, ir dažādas lokāla rakstura problēmas, un arī šī gadījumā mēs redzam, ka neviens par to nav samaksājis. Mums ir nepieciešama sankciju un sodu sistēma, un varbūt to mēs varētu izveidot Eiropas līmenī. Tālāk par atkritumu izsekojamību. Itālijā ir uzsākta sistēma Sisterī, tā ir elektroniska sistēma atkritumu izsekošanai. Bet pirms uh, pāris mēnešiem uh, Mēs saņēmām jaunumus par to, ka praksē, skatoties uz izsludinātajiem konkursiem, lai atrastu kādu, kurš administrēs šo sistēmu, eh, tur bija novērota korupcija, tika veikti āresti. Līdz ar to šāda sistēma, kas ir ļoti svarīga un kurai būtu jādarbojas, eh, joprojām mēs to nevaram izmantot. Tādēļ ir būtiski vērsties pie komisijas, lai tā apzinātos, ka vēl joprojām ir ļoti daudz darba darāms, un lai tā apzinātos, ka līdz šim īstenotā pieeja vispār nav devusi nekādus rezultātus. Paldies! Paldies! Citi deputāti nav pieteikušies pie vārda. Es pati gribētu vēl šo to piebilst, arī dažus jautājumus izteikt Manganāru kungam no Eiropas komisijas. Komisija kon, eh, saka, ka esot līguma pārkāpšanas procedūra uzsākta pret Itāliju, taču man nav zināšanu, Eh, pamatojumā par šo konkrēto situāciju, ka būtu norādes. Un arī noilgums diez vai ir iestājies 2010. 2011. gadā. Tika uzsākta līguma pārkāpuma procedūra pret Itāliju. Pār pārkāpumiem pret vides tiesībām Vai jūs kaut ko par to ziniet, vai e, šis process ir tagad pabeigts, un vai komisijas prāt Itālija ir izpildījusi Eiropas prasības vidas jomā? Lūguma raksta iesniedzēji ir vērsušies arī uh, pie komisijas, lai tā sāktu darboties, pamatojoties uz direktīvu 35 šķērsvīt ir 2004, kurā ir runa par vidas tiesībām un atbildību par vidas piesārņojumu, to vairāk kārt pieminēja lūgumraksta iesniedzēja. Mēs varam teikt, ka e, šī e, direktīva nav pienācīgi īstenota, un komisija ir tikai ļoti īsi pieskārās eh, eh, patiesībā šim jautājumam. To es gribētu lūgt komisijai darīt detalizētāk. Tāda bija mani jautājuma komisija, un tagad vēl manas pašas pārdomas vai piebildes. <clears throat> Komisija eh, Itālijas, Grieķijas, Spānijas gadījumā vērsās pie dalībvalstīm, uh, uzņemas atbildību par ekonomiskiem lēmiem. Un dažreiz komisija nosūta plašus dokumentus ar noteikumiem, gandrīz vai kā valdība diktē visu. Kāpēc tad nav iespējams, ka komisija tikpat stingri vērstos pret pārkāpumiem? vides jomā vai kad ir runa par pilsoņu veselību un dzīvību, vidi, kurā jādzīvo cilvēkiem. Patiesībā taču šīs ir vēl svarīgākas vērtības nekā ekonomiskie jautājumi, par kuriem komisija tik ļoti neatlaidīgi iestājās. Dažkārt pat pārsniedzot savas pilnvaras. Vai komisija negribētu par to kaut ko komentēt? Jā. Labi, es varu to darīt. Par jūs pēdējo teikto. Tik tiešām dažās uh, jomās komisija ir plašākas pilnvaras nekā citās. Ņemsim kaut vai konkurenci. Šajā jomā komisija var tieši piemērot sodus, noteikt sodus, <clears throat> ja ir bijusi likum, bijuši likumdošanas pārkāpumi. Taču vide nav šāda joma. Mums ir jādarbojas līguma ietvaros, un līgumi mums nepiešķir šādas pilnvaras vidas jautājumos. Vides jautājumi ir nacionālo valdību ziņā, Mēs varam tikai uzsākt pārkāpuma procedūru, bet ja nacionālās iestādes arī turpmāk neizpilda prasības, var viņas iesūdzēt kopienas tiesā, kura tad pieņems spriedumu, un ja tas būs par labu komisijai, tad nacionālām varas iestādēm ir jārīkojas, lai problēmu atrisināt. Lūk, sistēma, kādu paredz līgumu. Protams, varētu šo sistēmu mainīt, taču tam būtu jānotiek ar līgumu grozījumiem. Tagad par jūsu konkrēto jautājumu, ja es pareizi sapratu, jūs vēlējāties zināt, par pašreizējo pārkāpumu procedūru, līguma pārkāpumu procedūru un, un kā tas attiektas uz šo gadījumu? Vai tāds bija jūsu jautājums? Nē, saka priekšē, tas nebija jautājums, tas bija komentārs. Jo šīs pārkāpuma procedūras ietvaros šķiet nav nekas teikts par šiem konkrētiem gadījumiem, kurus mēs esam skatījuši. Tātad, uh, bīstamie atkritumi konkrēti komisija. Jā, šeit uh, spriedumā nav runa par uh, īpašo atkritumu apsaimniekošanu. Komisija ir aicinājusi Itālijas varas iestādes arī uh, E, īpašos atkritumus apsaimniekot tā, kā tam būtu jābūt. Un Itālijas varas iestādes apsaimniekošanas plānu bīstamiem atkritumiem izstrādā tāpat kā sadzīves atkritumiem. Attiecībā uz to, cik lielā mērā vidas noziegumi uh, prasības transponētas Itālijas likumdošanā, šeit laikam nav uzsākt līguma pārkāpuma procedūru. Tas nav arī manā atbildības jomā, ir citi kolēģi, kas to pārbauda, bet cik man zināms, šajā par šo nav uzsākta līguma pārkāpuma procedūra pret Itāliju. Ja mēs raugamies uz vides atbildību par vidi, eh, tad ir pārkāpuma procedūru pret Itāliju, jo komisija uzskata, ka Itālija nav noteikts direktīvas pāntus pareizi transponējusi. Tātad, ja Itālija nepie, e, neko nedarīs, tad tiks e, iesniegt prasība pret to Eiropas Savienības tiesā. Uh, Labi, pieņemsim jūsu teikto zināšanai, tad mēs varam eh, debats par šo lūgumrakstu slēgt. Paldies visiem. Es domāju, šis, um, šī, šis jautājums ir jāpatur atklāts. Kolēģis Jārs ir lūdzis, lai mēs atkārtoti izsakam prasību iesaistītajām varas iestādēm un komisiju aicinām vērsties pie valdības un atbildīgiem ministriem rīkoties šajā jomā savā pilnvaru, savu pilnvaru ietvaros. Un konkrētajiem reģioniem ir īpaša atbildība pašvaldībām attiecībā uz uh, atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādi. Un es gribētu arī vēl no savas puses lūgt, ka faktiski vajadzētu būt arī līguma pārkāpuma procedūrai par e, bīstamo apritumu apsaimniekošanas plānu nēsamību. Tātad šodien mēs varētu lūgt komisijai, lai tā pieprasa no Itālijas papildu informāciju, kā arī, lai komisija darītu vairāk nekā tikai pieminēt Eh, pārkāpuma procedūru, kas ir uzsākt pret Itāliju eh, sakarā ar atkritumu apsaimniekošanu kampānijas reģionā. Vai jūs piekrītiet? Ja jūs piekrītiet, tad eh, mēs varētu diskusijas par šo jautājumu beigt, konstatējot, ka mēs esam apņēmīgi um, turpināt šī jautājuma risināšanu, Eiropas līmenī padarēt to atklātu, un koordinatori varēs apspriest šos jautājumus, kurus mēs uzdosim komisijai vai lūgumus konkrēti pēc tam. Tātad šādā veidā mēs varētu šos lūgumrakstu skatīšanu slēgt. Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem, kas ieradās šodien. Arī turpmāk informēsim jūs par visu tālāko. Līdz ar to mēs varam pievērsties nākamam lūgumrakstam, kas ir septītais mūsu darba kārtībā. Fabiano Filipīna kunga lūgumraksts - Itālijas pilsonis, kam pievienot lūgumrakstam četri paraksti. Runa ir par pārmērīgu dioksīnu saturu brīvās turēšanas apstākļos Friulā audzēt dzīvnieku organismā. Lūdzu, tagad 5 minūtes lūgumrakstu iesniedzējiem. Labdien! Es uh, uzstāšos itāļu valodā. Paldies par uzmanību, paldies, ka esiet šeit, lai noklausītos šo šīs problēmas izklāstu, kas mums ir ļoti svarīgi. Es ierados 5 minūtes iepriekš, un tas bija ļoti nodrīgi man, kā arī draugam Andrejā Dzanoni, kurš e, nodarbojas ar šo Friāls reģionu Magjonī esošo problēmu. Nu, pat bija runa par kampāniju, Neapoli, bet es gribētu tagad kaut ko teikt par mūsu situāciju, par Magaņo. Patiesībā tā līdzinās situācijai kampānijā, vismaz dažās jomās, kas attiecas uz dažos reģionos, kas ir tuvu rūpnieciskiem reģionam. šajā rūpniecības rajonā ir tumši uh, apgā, atgāžu mākoņi, tas izraisa dažkārt veselības traucējumus, elpo, elpvadu iritācijas, gļotādi iritācijas. Šis situācija jau turpinās vairākus gadus, un Zanoni kungam bija iespēja piedalīties dažās tikšanās reizēs, kurā bija runa par šiem jautājumiem. Itālijas varas iestādes e, pret šo problēmu mūsuprāt līdz šim neatiecas pietiekoši nopietni, un to es varu teikt kā advokāts, kurš aizstāv vairākas vidas organizācijas, bet arī kā pašvaldības domas deputāts. Varbūt jūs ziniet, ka mūsu reģionā pirms 50 gadiem notika arī citi traģiski notikumi. Ir pētījums. kas parāda, kāds piesārņojums mūsu reģionā ir bijis laika gaidā. Mēs esam epidemioloģisku pētījumu eh, tagad lūguši izgatavot, lai eh, novērot, kādas slimības, slimību izplatība pēdējo 10-15 gadu laikā ir pieaugusi, ņemot vērā šo piesārņojumu, taču nekas nav īsti noticis taisn otrādi. Sabiedriskajās apspriedēs, kuras mēs esam organizējuši, kopš ir un uh, kļuvuši zinām šīs problēmas ar uh, brīvās turēšanas apstākļos audzētajiem vistām patiesībā par mums tikai pasmējās attiecīgo konsorciju pārstāvi. Viņi teica, ka e, nu varbūt e, jūs nepreizās viss izvēlējāties savām analīzēm, varbūt tie bija no kāda e, grilla, e, ballītes kaut ko iēdušas šās viss Es pārsūtīju tātad eh, tehniskas analīzes no eh, plašs no viena analīzes centra mūsu reģionā, tos var labprāt arī nodot jūsu rīcībā. Profesors Karelī vadīja šo pētījumu, un patiesībā tur ir pierādījumi visam tam, ko es šeit jums arī stāstu. Bet nav dioksīda pārtika gaļā, dārzeņos, augļos, Itālijā, bet Friaulā ir pēdējo gadu gaitā bijuši 11 šādi pētījumi, kas attiec uz visiem pārtikas produktiem. Tas ir nedaudz par maz. Protams, tas ir dārgi. Uh, vistu izmeklēšana apmēram 12 tūkstoši eiro izmaksājumi. Protams, ekonomiskā krīze nav palikusi bez sekām mūsu valstī, bet uh, nevar attaisnoties ar līdzekļu trūkumu, ja runa par šādu nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Tādēļ esmu šodien šeit, jo es ticu, ka tas var būt noderīgi, ka es jums varu izklāstīt precīzi šo ļoti uh, kritisko situāciju un es gribētu jums izteikt pateicību jums, jo līdz šim Itālijas varas īstādes praktiski nav reaģējušas mm, uz mūsu lūgumiem. Un beigās es gribētu jums izteikt cerību un arī aicinājumu mūs apciemot. Deputāta Aukena nu pat teica, ka apmeklējums Itālijā varētu notikt uh, uz uh, Neapolu, uh, sakarā ar atkritumu, atkritumu apsaimniekošanu, bet ja jūs apmeklētu arī Maņāgo, kas nav tik pazīstam, tad jūs redzētu, ka patiesībā šeit tiešām ir vērts atbraukt pie mums ciemos. Mūsu reģions varbūt nav tik plašu uzmanību piesaistījis, taču arī mums Maņāgo ir ļoti nopietnas problēmas, un arī mēs gribam atrast vainīgos deputātiem Zaņonī ir taisnība, ja viņš saka, ka Itālijai grūti atbildīgos sodīt. Es esmu bijis dalībnieks kā advokāts daudzos vidas procesos, un diemžēl tas viss tik ļoti uh, ilgi stiepjās, ka iestājas noilgums vai vairs nevar atrast vainīgo. Es gribētu jūs lūgt gādāt par to, lai pie mums maņāgo tā nenotikt. Situācija jau ir ļoti ielgusi, un sekas vidē mēs jūtam katru dienu. Visbeidzot, es gribētu jums vēlreiz pateikties, es ceru, ka neesmu pārsniecis savu 5 minūšu runāšanas laiku, taču ir arī citas pašvaldības kurās pastāv līdzīgas problēmas, un es ceru, ka mūsu lūgumraksts netiks vienkārši iegrāmatots, bet kaut kas arī tā labā darīts. Paldies! Līdz to es gribētu dot komisijas pārstāvjumu vārdu. Lūdzu! Paldies! Tik tiešām, kas attiecas um, situāciju Maņānā un dabas piesārņošanu, šeit ir vērā ņemam dažādējas likumdošanas akti, taču komisija līdz šim komisijai nav nekas kļūst zināms par konkrēto direktīvu vai uh, likumdošanas pārkāpumiem. Tādēļ komisija nav nekādu rīcību uzsākus šajā lietā, un to ir arī apstiprinājuši Itālijas vārds iestādes, kuras ir apstiprinājušas, ka reģionais vidas aizsardzības birojas Arpa Portenoni pilsētā bija veicis emisiju analīzi, kā arī dioksīda, dioksīna Uh, un PCB uh, analīzes uh, pa upi uz augšu, kā arī lētece no cementu rūpnīcas, un vienmēr ir uh, rādītāji izrādījušies pieļaujami. Kas attiec uz augsto dioksīnu uh, koncentrāciju, brīvās turēšanas vi, apstākļos audzētajos vistās, tiešām šāds fakts ir konstatēts un būtu e, vērtīgi e, saņemt papildus fakts. Tiešām šie līmeņi pārsniedz 88.2006 direktīvā minētos maksimālos pieļaujamos koncentrācijas rādītājus Līdz ar to vajadzētu uzsākt pētījumu par piesārņošanas avotu un eh, raudzīties, kā šo piesārņošanu likvidēt. Kas at, izņemot šo vienu brīvās turēšanas apstākļos audzēto vistu, Itālijas varas iestādes mums ir informējušas, ka viņas nav informētas par nekādu citu neatbilstību eh, pārtika Friaulas reģionā. Tomēr Viņi ir nopietni uztvēruši šo jautājumu tādā ziņā, ka viņi cenšas uh, konstatēt, vai problēma ir, un, lai to darītu, kā arī lai konstatētu, ja ir problēma, vai tā ir saistīta ar rūpniecisko reģionu, viņi ir centušies identificēt saimniecības reģionā, e, kur dzīvnieki tikuši barot tikai ar lokāli audzētu eh, dzīvnieku barību, taču šādu uh, saimniecību viņiem nav izdevies atrast, kur tikai vietējās audzēšanas uh, pā, uh, lobbarība tiktu barot dzīvniekiem, jo tas būtu tāds skaidrs pierādījums tad par saikni Taču tagad ir iz, viņi, šīs iestādes izstrādājušas eh, zinātniski pamatotu plānu, eh, lai pārbaudītu piena olu, kas reģionā ražoti, kā arī augsnes piesārņotību, lai precīzāk varētu konstatēt piesārņojumu cēloņus. Eh, tas vēl nav sākts, tas būs notiks nākamo nedēļu gaitā, taču līdz šim uh, Viņiem nav zinām nekādu pārkāpumu, bet jebkādi uh, dioksīna līmeņu koncentrācijas pārsniegšanas gadījumi tiks izmeklēti. Paldies! Mēs kā komisija arī turpmāk sekosim Itālijas varas iestādes, iestāžu darbam un prasīsim viņus mūs informēt par uh, savu uh, izmeklēšanu rezultātiem. Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājiem. <clears throat> Paldies, priekšsādātājs, ka Zanonī kungs. Šī problēma, kuru izklāstīja Lūgurmaks tiesniedzējs, ir plaši izplatīta ne tikai minētajā reģionā, bet arī citur. Ja mēs paskatāmies uz uh, analīzēm, kas, piemēram, šajā gadījumā tika veiktas šīm brīvā dabā audzētam, audzētajai vistai, tad mēs konstatējam, ka patiesībā raugoties uz šo reģionu, kur tika ņemti šie piemēri, tad tā parauga, tātad tā ir augsti piesārņota zona. Un analīzes uh, kas tika veiktas attiecībā uz rūpniecības izmešiem šajā reģionā arī uzrādīja, ka izmeši ir virs normas. Tātad šis jautājums ir jāpēt nopietnāk. Ir būtiski nodrošināt, lai tiktu nodrošināta pienācīga uh, Uh, nošķiršana starp šīm rūpniecības zonām un vietām, kur tiek audzēti dzīvnieki gaļas audzēšanai tātad. Ja mēs vērtējam cilvēku veselību, tad uh, vēl viens uh, jautājums tas ir. Itālijā ir uh, institūts, kas darbojas jau vairākus gadus, un tā emisijas nepārsniedz uh, noteiktos standartus, un tomēr mēs konstatējam, ka uh, kūtis, uh, kurās tiek turētas piena govis, uh, uzņēmumi ir bijuši jāslēdz, jo um, rādītāji bija virs normas. Uh, attiecībā uz kaitīgajām vielām. Tātad mēs šeit eh, pētām skaitļus un vērtējam eh, piesārņojumu līmeni gadu gaitā. Viena lieta ir eh, testēt un mērīt dioksīnu sastāvu, um, bet cita lieta ir, ka var konstatēt arī uzkrāto dioksīnu, piemēram, vairāk gadu gaitā kad bija runa par pienu, piemēram. Un tad, kad tiek konstatēts dioksīns govs pienā, tad uh, jādomā arī par uh, cilvēku pienu, par mātes pienu. Un, ja uh, tātad, tad, kad tiek veiktas analīzes uh, mātes pienam, bieži vien arī tiek atklāts dioksīns. Tātad eh, šajā situācijā mēs konstatējām, ka bija sievietes, kuru piens arī bija piesārņots ar dioksīnu. Institūts Inka organizēja vairākas konferences par šo jautājumu un konstatēja, ka nav pietiekami standarti, eh, kas eh, regulētu šo jautājumu kumulatīvo efektu. Ir ļoti būtiski pievērsties uh, reģioniem, kur tiek audzēti augi un dzīvnieki, un uh, ja šīs zonas atslarodas pārāk tuvu uh, piesārņojošām rūpnīcām, tad tas tā nedrīkst būt. Ir jānodrošina pietiekams attālums no šādām rūpniecības zonām. Tā ir viena problēma, bet vēl viena problēma, kas ir Austrum Itālijā, uh, un tas arī sasaucas ar lūgumrakstu. Ir tātad šis IMKA institūts, kas ir eh, universitāšu konsorcijas, eh, kas strādā pie vides eh, ķīmijas produktu jautājumiem. Tur ir arī laboratorijas, un tā ir tā laboratorija, kas konstatē dioksīnu govs pienā un cilvēku pienā Emilio Romānijā. Tie bija cilvēki, kas dzīvo netālu no atkrituma sadedzināšanas iekārts. Bet nesen šis institūts uh, tika slēgts, jo tam netika piešķirt pienācīgi līdzekļi. Es domāju, ka to ņemot vērā komisijai vajadzētu nodrošināt, lai EFSA, Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde, spērtu nepieciešamos soļus uh, šīs uh, atkrituma sadedzināšanas kontekstā. Un es gribētu pat uh, lūgt nāk lajā ar likumdošanas iniciatīvu, kas uh, varētu noteikt zonas, kurās nevajadzētu vairs uh, audzēt uh, pārtiku, un, uh, jo tās ir pārāk piesārņotas. Tātad noteikti kaut kādu uh, līmeni, ka uh, ja e, kādā zonā rādītāji ir augstāk par to, tad e, ražoto produkciju ne, nevarētu tirgot, bet es nedomāju, ka e, tas tagad būtu adekvāti. Es nedomāju, ka šādi gadījumi vēl atkārtosies. Būtu vērtīgi arī saņemt vairāk informācijas. Kā arī lūgumraksta iesniedzējs norādīja ir jākonstatē, kad un cik bieži ir veikti mērījumi, un šis uh, uh, atklājums netika veikts pateicoties uh, pa, uh, vietējo iestāžu darbam. Tā bija vietēja brīvprātīga iniciatīva, kur iesaistījās arī nevalstiskās organizācijas, kas veica šos pētījumus un uh, konstatēja, ka apritē ir pārtiks produkti, kuros ir uh, pārsniegts dioksīna saturs. Uh, Paldies, vai vēl kāds vēlas komentēt? Priekšsādētāji, es domāju, ka šeit atkal būtiski ir ņemt vērā kumulatīvo efektu, jo piesārņojums, kas ir pastāvīgs un kam ir uh, kaitīgi elementi un kam ir kumulatīvs efekts, var radīt uh, dramatisku ietekmi uz uh, iedzīvotāju veselību, kas dzīvo šajos piesārņotajos reģionos. Un šeit uh, būs arī ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija aicinātu vietējās iestādes izvērtēt šī pastāvīgā piesārņojuma uh, Uh, kumulatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību. Jo, ja tiks uh, skatīts tikai šis ļoti uh, šaurais ietekmes lēņķis, proti uz augsni vai uz gaisu vai ūdeni, tad mēs redzēsim tikai daļu patiesības un nevis visu kopainu. Un nevarēs konstatēt uh, ilgtermiņā uh, Uh, uzkrājušos piesārņojumu, kas būtībā var ļoti dramatiski ietekmēt sabiedrības veselību. Šeit uh, es uzskatu, ka ir skaidri redzams Eiropas likumdošanas vakums. NV ģenerāla direktorāts uh, runā par kumulatīvo ietekmi, bet tas ir tikai viens vai divi teikumi un tur netiek runāts par uh, ievērš, ieviešanu un uh, par uh, mērīšanu. Paldies, Bostināro kungs. Un tagad neviens cits nevēlas izteikties. Tad es domāju, mēs varam atstāt lūgumrakstu atvērtu, nogaidot nacionālo iestāžu atbildes, jo komisija mūs informēja, jā, ka informācija ir pieprasīta no Itālijas iestādēm, tātad mums ir jāgaida. Un varbūt mēs varēsim šo lūgumu atbalstīt ar līdzīgu mūsu komitejas uh, lūgumu nacionālajām un reģionālajām iestādēm sniegt informāciju. Es nedomāju, ka mēs šobrīd vēl kaut ko varam darīt, varbūt vēlāk varēsim uh, mēģināt rast veidu, kā sadarboties ar vidas komiteju, NV, tātad, un sadarboties ar viņiem likumdošanas aktivitātēs attiecībā uz direktīvu, bet es nedomāju, ka tagad mēs kaut ko varam darīt. Tātad mēs varam uh, noslēgt uh, diskusijas ar šo lūgumrakstu tagad ar šo lēmumu. Vai visiem tas ir pieņemami? Labi, paldies! Un tagad. Uh, Tas bija pēdējais punkts. Ā, ah, nē, es atvainojos. Another... Mums ir vēl viens punkts. Then, uh, petition. Tas ir lūgumraksts uh, astotajā punktā. Tas ir Žan Pirote uh, lūgumraksts. Viņš ir ieradies. Lūdzu, jums vārds. 5 minūtes. <clears throat> Paldies, priekšsādātājs kundze. Mans lūguma raksts ir par eh, brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba laiku. Mēs visi zinām, ka Eiropas kopienas tiesības uh, ir uh, eh, būtiskāks par darb, da, valstu tiesī, likumiem. Un šīs tiesības ir pārkāptas, ka ja uh, kāds uh, darbinieks, kas ir pieņēmts darbā, um, kā valsts ugunsdzēsības dienesta darbinieks, uh, un uh, ka viņš ir tāds pats strādnieks kā visi uh, ugunsdzēsēji, jo viņam ir darba līgums. Mēs uh, zinām, ka 3. pantā 89. 391. direktīvā tiek definēts uh, darba ņēmējs, uh, kā jebkurš darba ņēmējs, izņemot uh, mājkalpotājus. Arī uh, praktikantu un mācekļu tur ir iekļaut. Tātad visi uh, ugunsdzēsēji ir darba ņēmēji, jeb darbinieki. Uh, Un šī direktīva, tur ir arī apsvērums 3 un 4, uh, un uh, mēs visi zinām, ka uh, privātā un publiskā sektora darba ņēmēji, kas ir profesionāli um, ugunsdzēsēji, strādā apmēram 168 stundas mēnesī. Mēs visi zinām, ka šie uh, darba ņēmēji visu gadu uh, strādā minimāli 70 uh, stundas nedēļā uh, ar references termiņu 4, 4 mēneši. Un ka tur nav nekāda izņēmuma. Mēs visi zinām, ka 4. apsvērums 2388 direktīvā nosaka, ka, lai uzrabotu drošību, higienu un veselību darba ņēmējiem, um, tad uh, ir jārūpējās tātad par eh, darbņēmējiem. Brīvprātīgi ugunsdzēsēji eh, strādā četrās komandās, un eh, Beļģijas iekšliet ministrijas noteikumi nosaka, ka var strādāt dežūrās vai nu šajā ugunsdzēsības depo vai arī noteiktā teritorijā. Uh, un uh, tādējādi, lai nodrošinātu, ka ugunsdzēsēji var izbraukt maksimāli 5 minūšu laikā, un nav nekādu citu iespēju juridiski. Abos gadījumos, vienalga vai tas būtu ugunsdzēsēji depo vai uh, noteiktā uh, teritorijā, ir skaidrs, ka cilvēkam ir jāatrodas noteiktā vietā, ko nosaka viņa darba devējs, un um, pildot savus dežūras pienākumus, viņam ir jābūt konkrētā vietā Un, uh, protams, ka tas ir darba laiks arī uh, saskaņā ar kopienu tiesas jēger spriedumu, kas tika pieņemts 2003. gada septembrī. Vienalga, kur cilvēks uh, dzīvotu, viņš to var izvēlēties saskaņā ar cilvēktiesību konvenciju. Tātad, ja viņš nav darbā, tad viņš ir atpūts laikā, jo šajā laikā darba ņēmējs nav darbdevēja rīcībā un var mierīgi darīt to, ko viņš vēlas, un neviens viņam nevar traucēt. Saskaņā ar 2003. gada 88. direktīvu nav nekāds uh, kaut kādu citu starpkategoriju. Tātad jebkurš periods, kas nav uh, darba periods, ir atpūtas periods. Un uh, Tas ir noteikts arī šajā spriedumā. Mēs jau trīs gadus prasām Eiropas komisijai, lai tā prasa Beļģijai un arī citām valstīm, kas pārkāp šo noteikumu, piemērot uh, kopienas likumdošanu, ko ir pieņēmis Eiropas parlaments, un uh, mainīt uh, šo uh, paziņojumu, kas tika pieņemts 6. maijā 2011. gadā. Paldies priekšsēdā! Thank you. And now to the commission. Paldies. Komisijas pārstāja vārds. Paldies, priekšsētāji. Kā jau Lūgrams iesniedzējs paskaidroja, šis lūgumraksts tika iesniegts jau pirms laba laika, bija mutisks paziņojums no komisijas jau 2010. gada decembrī, un mēs nosūtījām arī mutisku paziņojumu 2011. gada maijā. Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis parlamentam vairākus papildinājumus aprīlī un jūnijā. Šogad mēs esam sagatavojuši arī savu ziņojumu atbildot uz šiem jaunākajiem papildinājumiem. Uh, un tie šobrīd tiek apstiprināti pirms iesniegšanas parlamentam. Atvainojiet, kas komitēja nav pieejams šodien, bet es eh, zinu, ka tas jums tiks iesniegts tuvākajā laikā. Lūgumraksta iesniedzējumā arī ir sūdzība komisijai, kā rezultātā ir izveidojusies ievērojama saziņa, mēs esam sazinājušies arī ar nacionālajām varas iestādām. Šī gadījumā ir grūti noskaidrot uh, konkrētos faktus nacionālajās tiesībās, tādēļ, ka uh, nacionālajās tiesās pēdējo gadu laikā ir bijuši vairāki lēmumi, kur rezultātā ir mainīta nacionālā juridiskā situācija. īsumā skatot lūgumrakstā minētos jautājumus, oriģinālajā lūgumrakstā tika runāts galvenokārt par samaksu. Jaunākā informācija liecina, ka lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt šobrīd ir satraucies par darba laika ierobežojumiem, kas ir aprakstīti jaunākajā darba laika direktīvā, domājot par darbinieku veselību un drošību. Trīs lietas, kas ir mulsinošas saistībā ar šo sūdzību. Pirmkārt, šīs vulgarmaks ir saistīts ar situāciju tādā vētajiem brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Beļģijā. Profesionāli ugunsdzēsēji uz viņiem noteikti attiecās šīs direktīvas nosacījumi, to apliecina arī Eiropas tiesas judikatūra. Un jautājums, vai brīvprātīgie ugunsdzēsēji iekļaujās šīs direktīvas darbības jomā, ir daudz saržģītāks jautājums. Brīvprātīgi ugunsdzēsēji eh, juridiskais pamats mainās dažādās dalību valstīs, un līdz ar to uh, ir arī mainīgi apstākļi. Komisijas pieeja, kā jau tika norādīts arī mūsu paziņojumā 2011. gadā, ir balstīties uz eh, jaunākajiem Eiropas tiesas nolēmumiem, uh, Viņu nolēmumā tika norādīts, ka arī darba laika direktīvā eh, nodrošinātā darbinieka eh, definīcija ir ļoti plaša, kas eh, saistās arī ar brīvas pārvietošanās regulējumu, un šie kriteriji ir jāpiemēro nacionālajām tiesām, lai izlemtu, vai kāds cilvēks ir darbinieks šīs direktīvas izpratnē. un tiesa bija nepārliecināta, ka citā direktīva minētā definīcija būtu attiecināma uz darba laika direktīvu. Tas nav tik būtiski saistībā ar šo lūgumu rakstu, jo jaunākie Beļģijas tiesu lēmumi ir norādījuši, ka brīvprātīgie ugunsdzēsēji savu darbu nosacījumu ietvaros ir uzskatām kā šīs direktīvas definētie darbinieki, un komisija turpina savu darbu balstoties uz šo informāciju. Jautājums, kas ir būtisks, ir tas, cik liels laikposms tiek ņemts vērā. Lūgumrakstā norādīts, ka darba laiks un atpūšanās laiks brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem neievēro ierobežojumus, kas ir minēti direktīvā, jo viņi ir pamatdarbs un papildus tam viņi uh, strādā arī kā brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Ir bijis zināms laiks nepieciešams, lai apzinātu visus faktus, kas ir saistīti ar šo situāciju. Un balstoties uz padziļinātu iepazīšanos, mēs uzskatām, ka situācija ir šāda, balstoties uz Beļģijas tiesību aktiem darba laiks eh, brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, tas jau tiek uzskatīts par darba laiku, eh, laiks dežūrā, kad eh, viņiem ir jābūt darba vietā, kādā, kādā depo, arī tas tiek uzskaitīts un uzskatīts kā darba laiks. Ja viņi tiek izsaukti no mājām, lai dotos uz darbu, tad arī šādos izsaukumos pavadītais laiks tiek uzskaitīts un uzskatīts kā darba laiks. Tātad šis laiks, ko iegūda brīvpatīga ugunsdzēsēji, nacionālās iestādes to uzskaita un uzskata par darba laiku. Lūgumraks iesniedzēja jautājums saistīts ar konkrētu pakalpojumu laiku, kad uh, ugunsdzēsējiem nav jāatrodas depo, jo daudzās mazās kopienās nav tāda uh, vieta, kur viņi varētu uzturēties dežūrā arī pa nakti, piemēram. Viņiem ir jābūt noteiktā rādījusā no depo, viņi var būt mājās vai palikt pie draugiem, bet viņiem ir jābūt uh, pieejamiem uh, ļoti ātri, ja ir izsaukums konkrētais laiks, kādā viņiem ir jārēģē uz izsaukumu, nav uh, precīzi norādīts. Kā mēs izprotam no mums pieejamiem materiāliem, tas varētu būt līdz 25 minūtēm, un dažās kopienās uh, nav pat nekāda ierobežojuma. Uh, e, Lūgumraks iesniedzējs norāda, un pēdējā pielikumā arī ir iekļāvis nacionālo iestāžu apkārtrakstu kur tiek uh, minēts daudz īsāks laika posms no 3 līdz 5 minūtēm. Mēs zinām, ka ir nacionālo tiesu lēmumu, kur ir norādīts, ka reaģēšanas laiks ir 10 līdz 15 minūtēm, un tas atšķirās starp kopienām. Līdz ar to saistībā uh, šo pēdējo papildinājumu mēs esam atkal lūguši vairāk informācijas no nacionālajiem varas iestādēm, lai mēs varētu iegūt pilnīgāku informāciju par to, kāda ir šī situācija šī jautājumā. Par to, kā juridiski jāskatās uz šo laiku. Komisijas nostāja balstās uz to, ko tiesa ir lēmusi Simona Dejap. Lietās Simona lietā tika runāts par dežūras laikiem ārstiem Spānijā. Tur tiesa nošķīra, nodalīja laiku, kad ārstam jābūt dežūrā darba vietā un laiku, kad viņiem bija jābūt uh, pieejamiem, bet viņi varēja būt mājās. Un tiesa norādīja, ka dežūrs laiks ir darba laiks, bet otrs, ko varētu teikt, kā gatavības laiks, kad viņš var būt mājās, tas nav uzskatāms direktīvas nolūkos par darba laiku, un tiesa atkārtoja šo analīzi arī Jēger lietā, un uz to balsās arī komisijas juridiskais novērtējums. Uz doto brīdi mēs gaidām atbildi no Beļģijas varas iestādēm, lai mums būtu precīzāka informācija par to, cik garš laiks posms ir brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, lai ierastos uh, darbā tad, kad viņi ir mājās un ir izsaukums, un šobrīd rādās, ka tas ir līdzīgs tam uh, laikam, ko tiesa norādīja Simona un Jēgara lietā, un ko tiesa konkrēti norādīja, neuzskata par darba laiku saskaņā ar direktīvas nosacījumiem. Un mēs iesniegsim savu paziņojumu, kur būs detalizētāk izskatīts uh, uh, jautājums ko ir uzdevis uh, lielumraksta iesniedzējs. Paldies! Paldies! Uh, eh, Vasināru kungs, lūdzu! Sorry, sorry. Es atvainojos. The... Neesmu apmierināts ar Eiropas komisijas atbildi. Pirmkārt, Tas ir skaidrs, ka eh, definīcija, kas ir darba laiks, ir ļoti aptuvena. Ugunsdzēsējiem nav iespēju tā precīzi definēt viņa darba laika ilgumu. Atcerēsieties uh, ugunsgrēkus ASV Ņujorkā. Bija uh, ugunsdzēsējiem darba laika ierobežojums. Vai tur bija tāds? Vai bija kāda Amerikas iestāde, kas viņiem teiktu, tagad uh, pārtrauciet strādāt, jūsu darba laiks ir beidzies un uh, tagad uh, jūs uh, jāizstāj citiem ugunsdzēsējiem, citām komandām. Nē, tas nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Jebkurā lielā ugunsgrēkā nav iespēju paredzēt, cik ilgi uh, tas būs jādzēš. Tā ir tāda skaidra ugunsdzēsēju darba specifika, viņu darba laika specifika. Otrakārt Kas notiek, ja brīvprātīgie ugunsdzēsēji uh, dodas uz izsaukumu, un ja tas ir liels ugunsgrēks, un viņiem uh, ne tikai uh, tika tātad teikts, ka viņi ir arī sapieri, uh, viņus var izsaukt uh, arī glābt uh, katastrofas gadījumā, teroristu uzbrukumu gadījumā, kāds tad ir šis 5 minūtes, 10 minūtes, 30 minūtes un tad eh, terorists eh, būs paveicis savu darbu, un jūs, ugunsdzēsēji, arī pabeigsiet savu darbu. Nu, tas ir eh, ne, nesaprotam, neticami. Te skaidrs ir tas, ka nav defica, definīcijas, jo ir šī darba specifika. Un viņiem ir arī pienākums vai nu palikt konkrētā teritorijā, vai arī būt mājās, bet gataviem uh, doties uz izsaukumu 5 minūšu laikā, un es nezinu šo te konkrēto laiku, kurā viņiem uh, ir jāierodas savā tikšanās vietā. Tas ir tā kā armijā. Jūs nevarat uh, brīvi izvēlēties, jūs nevarat izlēmt, šodien man tas patīk, un uh, es eh, bez problēmām atbildēšu, bet rīt eh, ir svētki, brīvdienas, un eh, es neatbildēšu uz šo zvanu un neatbildēšu vienkārši. Un gan jau viņi iztiks bez manis. Ja mēs izmantosim šo ļoti šauro interpretāciju, tad uh, ugunsdzēsēji nespēs pilnvērtīgi strādāt, vienalga vai tie būtu profesionāli vai brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Es nesaku, ka es esmu lūgurbuks tiesniedzēja pusē, bet kas šeit ir acīm redzams, ir tas, ka Beļģijas iestādes nespējas precīzi definēt, tā visaptveroši un skaidri un precīzi definēt tos pienākums, kas ir abām pusēm - darba devējiem un darba ņēmējiem tātad nespēja izlemt par darba laiku, un kas notiek, ja viņi turpina strādāt uh, ilgāk par savu noteikto laiku, darba laiku, ko nosaka Beļģijas likumdošana. Ja viņi uh, pārtrauks darbu, tad viņus iespējams varēs sodīt vai pat ielikt cietumā, jo tas ir uh, milzīgs noziegums uh, uh, pārtraukt uh, dzēst ugunsgrēku. Tas ir Kafka Lūdzu, uh, aiciniet Beļģijas iestādes izpētīt visus elementus, visus aspektus, kas ir pienācīgi jāatrisina, un uh, dodiet uh, lūgumrakstu iesniedzējiem pienācīgu atbildu. Es negribu jums teikt, kādu atbildi jāsniedz, es esmu, neesmu jurists pēc profesijas, bet ir skaidrs, ka ja uh, ugunsdzēsējs tiek izsaukts uz uh, ugunsgrēka dzēšana, vienalga vai ir diena, vai nakts, vai līst, vai spīd saule, viņiem tas ir jādara. Punkts. Vienalga, vai tie būtu brīvprātīgi ugunsdzēsēji vai profesionāļi, viņiem tas ir jādara. Tā kā armijā. Tā nav brīva izvēle, to darīt vai nē. Un uh, Eiropas komisijai būtu jāizpēta visi aspekti, kas būtu pienācīgi jārisina, jo pretējā gadījumā tas neveicina brīvprātīgo ugunsdzēsēju iesaistīšanos šajā darbā un uh, viņu iesaistīšanos ugunsgrēku dzēšanā, tad, kad tādi gadās. Tagad, kad ir krīze, viņiem Eh, tad būs eh, jāizmanto finanšu resursi, lai apmaksātu tikai profesionāļus, bet tas tā nevar būt. Pret, pret brīvprātīgiem ugunsdzēsiem ir jā, jāizturas pienācīgi un ir jāatrisina visi šie neskaidrie aspekti. Paldies! Thank you! Paldies, Bostināro kungs! Vai vēl kāds grib izteikties? Nobody wants. Neviens. Es domāju, ka pat šajā lūgumrakstā. Vai jūs uh, vēlties uh, trīs minūtes atbildē? Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, uzklausīju šo komentāru. Jā, ir jānovērtē brīvprātīgi ugunsdzēsēji, bet es savā runā galvenokārt uzsvēru drošību un veselību, jo tie ir cilvēki, uh, kuri jau strādā pilnu darbu laiku un tad vēl strādā papildu laiku, un tā tad ir jārespektē arī viņu atpūtas laiks, ko uh, nosaka Eiropa. Mums nav izvēles, tā Eiropa ir teikusi, ka ir 48 stundas uh, uz četriem mēnešiem, un uh, tā tad šie ir cilvēkam jau ir pilna laika, darba laiks. Mums ir 38 stundas nedēļā, un uh, Jā, nu to, kas notiek Beļģijā, to mēs uh, atrisināsim vēlāk, tā ir Beļģijas problēma, bet es savā runā uh, pievērsos galvenokārt Eiropas kopienu uh, likumdošanas ievērošanai. Un šeit ir direktīva, un es prasu tikai uh, tā ievērošana, kas ir noteikts. Uh, nav šeit jautājums par to, viņi ir uh, darba laikā vai nē. Uh, ja eh, jēgers spriedums visu ir mainījis. Eh, tātad galvenais ir, kur cilvēks atrodas. Ja viņu dzīves vieta vai viņa mīļākās vai citas darba vieta, tā ir vispār sagadīšanās, tas nav vispār svarīgs. Uh, ugunsdzēsēja dzīves vieta nav svarīga. Nevar būt tā, ka viņa mājoklis tiek uzskatīts par ugunsdzēsēju depo. Uh, Ministrijas apkārtraksts nosaka, ka tā ir konkrēta vieta. Cilvēkam ir jāspēj ierasties divās minūtēs. Ja viņš ir uh, uh depo, tad viņš var būt pieejams uzreiz. Nu, tā tas ir, un mūsu uh, prasība ir pavisam vienkārša. Uh, Uh, jā, ir lietas, kas tiek skatīts Beļģijas tiesā, bet kā tad to var visu ņemt vērā? Es to negribu ņemt vērā. Viss jau ir noteikts par šīm 48 stundām Eiropā. Tur viss ir uh, vienisprātis. Tā jau ir veca likumdošana, kas ir jāpiemēro attiecībā uz uh, ugunsdzēsējiem sapieriem, jo šeit ir runa par darba ņēmēju drošību un veselību un arī par iedzīvotāju. Uh, Uh, drošību. Piemēram, šoferim, smagās automašīnas šoferim ir noteikts uh, atpūtas laiks, viņam ir jāapstājās, bet ugunsdzēsējs var visu nakti braukt ar savu mašīnu, jo šeit uh, nav noteikti limiti. Un uh, man ir rakstiski pierādījumi, ka Beļģija saka, ka uh, ugunsdzēsēji var izbraukt 5 minūšu laikā, bet iedomājieties, uh, Uh, viņam ir jādodas uz izsaukumu pēc uh, garām darba stundām. Nu, viņš taču nevar to darīt. Jā, bet šajā apkārtrakstā ir teikts, ka tās ir divas līdz piecas minūtes. Uh, kundze no komisijas to arī teica. Jā, Tas ir eh, viss, ko es prasu, un es to prasu jau trīs gadus, lai tiktu ievērot kopienas likumdošana, nedomājot par visu to, kas notiek eh, Beļģijā. Vienkārši kopienas likumdošana priekšstādātais kundzes varbūt pārmērīgi izmantoju jūsu uh, dāsnumu, bet paldies, ka var izteikties. La, la parola... Paldies. Jā, es uh, tiešām atvainojos, ka jūs uh, nepamanīju, ka jūs gribējāt vēlreiz izteikties, bet ir labi, ka jūs tomēr izteicāties. Un es domāju, ka komisija vismaz ir um, parādījusi, ka tā pilnībā apzinās jūsu problēmu. Un jūs uzklausījāt ļoti detalizētu uh, izklāstu par to, kas šajā sakarā notiek. Es domāju, ka mums ir jāpatur šis lūgumraksts atvērts, tā lai komisija varētu turpināt uh, veikt savu pētniecisko darbu. Ir daudz dokumentu šeit. Un uh, vēlāk, kad būs eh, vēl kaut kāda dokumenta, mēs varam pie šī jautājuma atgriezties. Mēs uzskatām, ka komisija ir rīkojusies ļoti atbildīgi un parādījusi, uh, ka tā var profesionāli strādāt šajā jautājumā. Tātad uh, pussešos uh, būs koordinātors sanāksme. Paldies visiem!